Good morning. Please. Lūdzu, sāksim sanāksmi. Pēc iespējas ātrāk ieņemiet savas vietas un sākam darbu. Ja nav iebildumu, varam apstiprināt darba kārtību. 24 punkts ir pārcelts uz aprīļa sanāks, tāpat arī ir pārcelts 25. punkts. Rītdien sanāks, sāksim 9.45. Uzklausīsim jautājumu par endokrīniem disruptoriem. Ir izplatīts iepriekšējā sanākšanu protokols. Ja iebildumu nav, varam tos apstiprināt. Es gribu jūs informēt, ka sekretariātā būs būtisks izmaiņas. Natālija Papastijādo, kas šeit ir strādājuši no, šeit no 13. gada, mēneša beigās pametīs sekretariātu, viņa pāries uz NV strādāt pie likumdošanas jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka viņas pieredze šajā komitejā tiks augsti novērtēta un ka šajā komitejā piedzīvoto drāmu jūs nepiedzīvosiet tagad arī Envi komitejā. Natāli, jūs esat bijis viens no sekretariāta balstiem. Paldies par efektivitāti, laipnību un paldies arī par jūsu izcilo humoru izjūtu un draudzību. Par to būšu vienmēr pateicīga. Liels paldies par uh, darbu, ko esat darījusi šo gadu laikā un paldies, ka vienmēr vienmēr mani un pārējos deputātus ļoti, ļoti laipni sagaidījāt. Jūs eh, dosiet, pamatīsiet mūsu komiteju, bet draudzība jau nekur nepasudīs. Aplausi jums! And there are no other business. Citu jautājumu nav, tikai siltie aplausi Natāļai. Uh, eh, paldies! un atcerēties mūs, eh, cerams, ar labām domām. Tagad balsosim, vai visiem ir balsošanas kartītes. Visiem ir balsošanas kartītes, ielieciet to balsošanas mašīnā un sāksim balsot par atzinumu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. Pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par? If you have to survive, guess about me. I'm... Jums te ir jāizdzīvo. Nu, padomājiet arī par mani. Esmu šeit visu laiku. Lūdzu, ātri ieņemiet savu vietu, ielieciet balsošanas kartīti. Sāksim balsot. This is by hand, so who is it? Parādot rokas balsosim. Kas par pirmo grozījumu pirmo daļu? Kas par pret? Atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret, atturas. Second, second part, in favor. Tā, otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Piektā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is still open. Turpinam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais grozījums par, pret, atturas atturas, noraidīts. 49. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. And now the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums par, pret. Jums ir jānorāda savus balsojums, kas par, pret pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 13. 13. grozījums. Pārbaudām elektroniski balsojot 13. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Redzat, cik līdzvērtīgs balsu, balsu sadalījums. Tas ir jāpārbauda elektroniski. 15. kas par? pret. Es palaidu garām 14. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Vote is now. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums pirmā daļa. Tad balsojam par visu tekstu, kas par, pret, atturas atturas noraidīts. Un otrā daļa, kas par? That falls, that falls. Tad otrā daļa atkrīt. Kompromisa grozījums A, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums otrā daļa, kas par? Pret, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And we now close the... Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums, pirmā daļā. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par? Pret, atturas, noraidīts. 32. grozījums, pirmā daļa. Kas par? Pret, atturas, pieņemts noraidīts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemt. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums B, kas par pret atturas pieņemts. 44. grozījums otrā daļa, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Vote is now open. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums trīs daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturs noraidīts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturs pieņemts. Trešā daļa, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 42. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Vote is open. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Nu redzat, atkal noraidīts. 45. grozījums otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 45. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums divās daļās. par pilno tekstu. Kas par? 46. grozījums pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Un tad otrā daļa atkrīt. 47. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Rīt jābalso tagad arī par otro daļu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 55. grozījums par. Pret. Atturas. Arī šo pārbaudīsim elektroniski. Let's open the vote. Sākam balsot. 55. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balsu pašsvaru. daži deputāti, kas paļaujas uz mani. 48. grozījums, otrā daļa, balsojam. Tad otrā daļa 40. grozījumu, kas par pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa, kas par pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums C, kas par pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums, kas par pret, Tad pirmā daļa Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīts. 51. grozījums par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru ļoti cieši balsojam. 53. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Šķiet tas pats vairākums. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ah, Apstiprināts ar vienas balss pārsvaru. Labi, ka pārbaudījām elektroniski. 54. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 57. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 58. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 59. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 60. grozījums par, pret, atturas norēdīts. 61. grozījums pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. 61. grozījums otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas noraidīts. 63. par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 63. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balsu pārsvaru. 64. par, pret, atturas, noraidīts. 65. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. And we close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. 67. par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 68. grozījumu. And we close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmā daļa 43. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 68. par, pret, atturas, noraidīts. 70. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Open the vote. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. grozījums ir atsaukts, 72. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 75. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 75. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums divās daļās. Pirmā daļa ir atsaukta, un par otro daļu balsosim. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 77. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 77. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums D, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums E, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par atzinuma projektu kopumā. Dalīs, darīsim to elektroniski. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Apstiprināts. Un tagad otrs balsojums, mutiskais jautājums, un balsosim par mutiskā jautājuma projektu, kas par. Par to balsosim elektroniski. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Uh, pieņemts. Līdz ar to esam pabeiguši balsošanu. Paldies kolēģiem, kas ieradās tikai uz balsojumu. Ja dosiet, dodaties projām, dariet to ļoti klusi un diskrēti, lai mēs varam strādāt tālāk ar darba kārtību. Ir eh, prieks eh, redzēt eh, kolēģis, kas mums pievienojās un priecāšu redzēt arī nākamreiz. colleagues, colleagues that... Godātie kolēģi, tie, kas vēlaties atstāt telpu, dariet to klusītēm un strauji. Tā, lai lūguma raksts iesniedzēji, kas ceļojuši tālu ceļu, lai nonāktu šeit, eh, nebūtu spiest ilgi gaidīt. Could you leave the room? Kolēģi, lūdzu, dodaties no telpas prom, ja nevēlaties palikt, tā, lai varam šeit sveikt lūguma rakstu sagatavotājus, iesniedzējus un sākt darbu. Diena būs gara. Darbu beigsim pēcpusdienā 6.30. Pirmam kārtām 92. lūgumraksts par ceļu satiksmes drošības problēmām. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, bet komisijas pārstāvs gan. Tas ir eh, Pēters Zatmarī. Un labprāt gribētu redzēt, kur tad ir komisijas pārstāvs. Lūk, ieraudzīju jūs, nu tad jums arī vārds. Paldies priekšādātāji. Izteikšos īsi. Šis lūgumraksts skats satiksmes drošības jautājums satiksmes, un attiecas uz satiksmes, smagās satiksmes novirzīšanu mm, pa maksas ceļu Spānijā uz nelielu ceļu, kas ir paredzēts vietējiem mm, iedzīvotājiem jāpiemina, ka ēstiesību akti piemērojam šai ziņā attiecībā uz nodavu uzlikšanu smagajām automašīnām atsevišķi infrastruktūra lietošanas gadījumā. Tas ietver TNT mm, tīklus un autostrādes. Tāpat laikā šīs tiesība akts nenosaka obligātā kārtā šādas, šādu notavu uzlikšanu. Dalību valstu kompetencē ir pašām izvēlēties, ko darīt. Ja tās vēlas šādu nodavu uzlikt par zināmu ceļa daļu, tad tās var to darīt, tās var arī noteikt šīs nodevas apmēru. ES līmenis vienkārši nosaka mm, kaut kādus kopējos līmeņus, tā lai ceļu lietotājiem nebūtu jāmaksā pārāk daudz un nenotiktu arī diskriminācija starp dažādā, dažādiem ceļu lietotājiem. Apzināmies tāpat laikā arī to, ka situācija Spānijā, tīpaši Spānijā, ir tāda, ka pastāv virkne paralēlu infrastruktūru šiem maksas autoceļiem un, protams, loģiski nereti smagā satiksme, smagā automašīna satiksme virzās pa šiem bezmaksas ceļiem. Un tāpat laikā uh, tieši dalībvalstu ziņā ir rast risinājumus šādos gadījumos un atbilstīgi regulēt satiksmes plūsmas, lai izvairītos no nevēlamiem smago automašīnu novirzīšanās gadījumiem pa um, blīvi apdzīvotām vietām šiem bezmaksas ceļiem. Apzināmies arī, ka ir tādi gadījumi, kad Spānija patiešām nopietni šo situāciju risina, piemēram, samazinot ceļu nodevas, bet ir arī mm, citi mēri, ko iespējams vēl īstenot. un domāju, ka šai gadījumā ir tā, ka mūsu kompetence šeit nav īsti vietā. Dalību valstu atbildībā ir šāda veida satiksmes situācijas regulēt. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Ir ja īpaši paldies, ka bijāt tik precīzi runājām konkrētu lietu. Nākamais runās Valences kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ceļu sat Ceļu nodevs ir svarīgs, lai varētu uzturēt un attīstīt ceļu infrastruktūru Eiropā. Un mēs visi labi apzināmies, ka ceļu satiksmes drošība ir lielā mērā atkarīga tieši no smago automašīnu satiksmes plūsmas, tad, kad tās dodas pa šādiem paralēliem ceļiem kaut kur, lai izvairītos no nodevām, no maksas autostrādēm. Šāda veida situācijas palielina ārējos izdevumus, ko rada šāda veida satiksmes novirzīšanās. Eiropas Savienībā esam izveidojuši tiesību aktu ietvaru, kas mudinātu dalību valstis izmantot infrastruktūru, apli, maksas infrastruktūru godīgā un pamatotā veidā. Tāpēc arī tika sagatavota 2011. gada direktīva, septi, numur 76, bet šīs direktīvas aptvērums attiec tikai uz TNT un uh, autostrādēm. No otras puses, dalībvalstu ziņā ir lemt par to, kā izstrādāt, kā veidot atbilstīgu satiksmes pārvaldību un pasākumus, kas ļautu izvairīties no satiksmes novirzīšanas no TNT un autostrādēm uz citiem ceļiem. Šajā Spānijas gadījumā ēst tiesība akti neļauj Eiropas komisijai iejaukties situācijā nevēlamas satiksmes novirzīšanās eh, regulējuma jautājums ir dalību valsts ziņā. Un tāpēc mums nu, vienīgā iespēja būtu šo lūgumu rakstu slēgt, jo mums šeit nepiekrīt kompetence. Tāpat laikā ņemot vērā autostrādes drošības konferenci, vai komisija varētu sīkāk pastāstīt par to, cik tālu pavirzīs uz priekšu darbs pie jaunās ceļu satiksmes drošības politikas un ietvara, kas būtu paredzēts laikam pēc 2020. gada. Un, ja tiktu izstrādātas jaunas ceļu satiksmes drošības politikas, vai tās palīdzēs risināt šāda veida problēmas, kas parādās šajā lūgumrakstā. Kas attiec uz Vācijas lūgumrakstu, esam, neesam saņēmuši vēl komisijas atbildi, varbūt tāpēc lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu līdz brīdim, kamēr saņemam atbilstīgo informāciju. Bet tātad pirmais šis Spānijas lūgumraksts, manuprāt, būtu slēdzams. Liels paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs Nārta kungs. Priecājamies jūs šeit redzēt arī komitejā. Paldies. Nu, pazīstu ļoti labi nacionālo mm, autostrādu numuru viens. Un tur pro, Spānijā, un tur problēma ir acīm redzama. Tur ir ļoti daudz satiksmes negadījumu. Un tad ir šis maksas ceļš, kas ir daļa no TNT tīkla. Eh, un šī autostrāda ir tātad par maksu. Koncesiju rezultātā jau 94. gadā nu tika noteiktas nodevas, eh, nodevu noteikšanas periods ir pagarināts. un tas ir viens no tādiem riskantākajiem ceļiem Spānijā. Pastāv daudz problēmu, ir tranzīts šai posmā no Francijas robežas uz Madridu, un tāpēc, protams, ka Eiropas Savienībai šeit ir kompetence. Paskatīsimies uz ES regulu 1315 2013. gads. Tur runāts par ES kompetenci TNT tī, ceļu tīkla izstrādē. Uh, Šeit runājam par ceļu, kas ir daļa no šī TNT tīkla. AP1 autostrādā, tad kas regulāri teikts? Pamatkritērija ir šādi. Ir jāgarantē starptaut, starptautiskā pārvietošanās pasažieriem un automašīnām un kap, transporta tīklu kapacitāti jāoptimizē. Turklāt jāpievērš uzmanība sastrāgumu punktu problēmu risināšanai. Un šajā gadījumā mēs sastopamies tieši ar šādu lietu, sastrēgumu punktu. 2008. gada regula par infrastruktūru drošumu šajā gadījumā netiek ievērota, jo pa šos pamatos te runājam par ceļu satiksmes drošību, un ceļu satiksmes drošība nav pastiprināta, gluži otrādi, tā ir pat eh, kļuvusi, šī satiksme kļuvusi nedrošāka. Uh, Un tāpēc tas, protams, ir jautājums, kas ietekmē ES tiesību aktu sistēmu. Es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu stāties lūguma rakstam par šķērsli ceļā. To ir iesnieguši pilsoņi, kas sastums, eh, kam nāks piedzīvot šo augsto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un šīs sastrēguma vietas, tāpēc, ka nodevas, nodeva noteikšana turpinās AP1 uz AP1 ceļa. Solidētu priecājamies jūs redzēt šeit atkal komitejā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, Cecīlija. Jā, šķiet nepareizajā mikrofonā runāju. Tagad gan man noteikti labi var dzirdēt. Un tā tad. Jā, šis ir maksas autoceļš. Tas jau vairāk kārt ticis uzsvērts. Nu jau tas ir maksas autoceļš vairāk kā 20 gadus. Tā ir, šis ceļš ir daļa no nacionālā tīkla, bet ne tikai tas ir arī, šis ceļš arī daļa no Eiropas eh, autoceļu tīkla, kā jau tika tikko teikts. Un ministri to ļoti labi zina, esam saņēmuši arī ziņojumus, atskaitas jau no 94. gada no ministrijas, kur arī tiek runāts, cik daudz problēmu saistītas tieši ar augsto satiksmes negadījumu skaitu uz šī ceļa. Un nereti šie satiksmes negadījumi rodas tāpēc, ka pārliecīgi Um, šo ceļu izmanto smagās, uh, smagās automašīnas. Ir vajadzīgs īstenot atbilstīgus pasākums, ir īpaši jāpatur prātā, ka ir mums visai tāda patvaļīga pieeja autoceļiem Spānijā, kā to redzam pēdējo incidentu laikā. Šī maksas autoceļi šobrīd tiek celti ap Madridi un tam līdzīgi, bet ir arī tāda sektora, kur gadiem ejot, piemēram, pie Kadizes, kur tas nenotiek, un uh, iedzīvotāji ja joprojām dzīvo tādā ļoti izolētā situācijā. Jāņem ja vērā, ka šis autoceļš savieno dažādus mazus ciematiņus teritorijās, uh, ko apdraud iedzīvotāju skaita strauju samazināšanās izolētības dēļ, un tāpēc svarīgi saglabāt šīs saiknes, šo ceļu net tīklu. Tāpēc motivācija, protams, ir pilnīgi skaidra. Ministrija arī savu attieksmi ir skaidri paudusi, tai ir jāspēr mēri, un tieši to mēs arī prasām, jāspēr soļi, un to mēs arī prasām, vēlamies, lai šī situācija tiktu liberalizēta. Bet te ir Eiropas kompetence, tik jau izteikti atsauce uz attiecīgo regulu, un es gribētu runāt arī par Eiropas parlamenta rezult, rezolūciju um, 13.15, kur teikts, lai garantētu starptautisko pasažieru mobilitāti un pre, un preču mobilitāti, šāda veida infrastruktūras ir vajadzīgas, lai atrisinātu sastrāgumu punktu problēmas. Un te gribētu aicināt jūs ne tik vien saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, bet pieprasīt arī atskaiti no transporta komitejas, jo šajā gadījumā te ir ES kompetence. Ir tīpaši tāpēc, ka šis jautājums ir visai delikāts un svarīgs mūsu iedzīvotājiem un tautsēmniecībai šajās teritorijās un, protams, galvenokārt ir ceļu satiksmes drošībai. Paldies, nākamais runātājs, deputāts Iturgais. Priekšādātāji, paldies. Šo ceļu pazīstu labi. Tas ir tuvu vietai, kurā, kur dzīvoju es. To sauc parasti par Portugālu, Portugāļu ceļu. Un tas tāpēc, ka nereti iedzīvotāji, tie, kas ceļo no Portugāles, pa šo ceļu dodas tālāk uz Franciju un Eiropu. Mans draugs jau uzsvēra, cik augsta ir ceļu satiksmes negadījumu situācija, cik augsts šis biežums ir. Tas tiešām ir tā, tāds melnais punkts kopējā ceļu tīklā. Tas ir saistīts, protams, arī ar sastrēgumiem, kas nereti rodas uz šī ceļa. Tāpat arī emisiju piesārņojuma līmenis ir augsts, tāpēc, ka šo ceļu bieži izmanto smagās automašīnas, un smagās automašīnas izmanto šo, šo ceļu tāpēc, ka ir noteikta nodeva Burgosas autostrādē. Un tā ir diezgan augsta šī nodeva arī, šī maksa par ceļu lietošanu. Un manai kolēģi ir taisnība, kad viņa teica, ka varbūt mums vajadzētu šo jautājumu nodot transporta komitejai. Mums jādomā taču par šiem melnajiem punktiem, kur ir augsts ceļu satiksmes negadījumu risks Eiropā uz ceļiem. Un tas pilnīgi noteikti tā ir šajā gadījumā. Ar šo lūgumu rakstu, manuprāt, mēs varētu piesaistīt līdzīga veida uzmanību vai lūgumu rakstus no citiem uh, šādiem sastrēgumu punktiem. Un transporta komiteja varētu sagatavot dokumentu, pievēršoties šai problēmai. Komisija saka, tā nevar iejaukties. Tā saka, lūk, Tas nesot Eiropas Savienības kompetencē, bet gan dalībvalstu kompetencē. Bet tomēr es gribētu teikt, ka šāda veida melnie punkti uz Eiropas ceļiem būtu kaut kas tāds, kas eh, būtu jāskata ES līmenī Eiropas komisija un Eiropas parlamente un tādām komitejām kā transporta komiteja, runājot tieši par šādu raksturu problēmām. Es domāju, ka Līdz ar to šīs lūgumraksts jāatstāja atvērts un jānodod tālāk transporta komitejai. Nu, tā viņš šķiet, ka šī komitejas telpa ir tagad burtiski Spānijas varā. Tas ir jauki, bet arī visai sarežģīti. Nu, laimīgā kārtā uzklausīsim arī Proisas kundzi, bet tagad, kolēģi, gribētu lūgt jums lūko. Mēs redzam, ka visi vēlamies to pašu, tāpēc lūdzu runājiet īsi. Mēs mazliet jau esam iekavējuši laika grafiku, bet priecājos, ka varu tagad dot vārdu Mirandas kundzei. Lūdzu un lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk. Liels paldies, priekšādātāji! Tā ir pirmā reize, kad runāju šeit lūgumrakstu komitejā un gribēju teikt, ka šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu, jo ceļu satiksmes negadījumi patiešām ir Eiropas mēroga problēma jautājums un transporta plūsmu regulējums tāpat. Nu, mēs jau redzējām, kas notika. Pie, mēs taču skatījām šai komitejai arī, piemēram, dzelzceļa satiksmes negadījumu lietu, un tāpēc mums ļoti uzmanīgi jāuztur, jāizturas pret ceļu satiksmes drošību vien, un arī pret citu satiksmes drošību vienalga, vai runājam par gaisa satiksmi, dzelzceļa satiksmi vai ceļu satieks, satiksmi. Un ja ir tādi konkrēti ceļi, kuras negadījumu risks ir augsts, un tas rodas kā rezultāts, tāpēc, ka citi, citi ir maksas ceļi, kā tas ir šajā gadījumā ar AP1, tad tādā gadījumā šis jautājums mums jāskata. Tāpēc lūkšu lūgumrakstu atstāt atvērtu. Paldies, ka izteicāt tik īsi. Tālāk nākamā runātāja Proisas kundze. Uh, Paldies priekšādātāji, es arī runāšu pavisam īsi. Es darbojos transporta komitejā un arī esmu koordinātori, kas strādā pie lūgumrakstiem transporta jomā, un tāpēc arī es gribētu lūgt, lai šis lūgumraksts paliek atvērts, tieši tāpēc, ka mēs vēlamies pavisam konkrēti ar šo jautājumu arī tālāk nodarboties. Un tāpēc būtu liederīgi, ja šis lūgumraksts būtu atvērts un mēs to varētu savā darbā izmantot. Labi, Lieliski, nu tad pienāca laiks nonākt pie secinājumiem, pie secinājumiem. Nu tā tad lūk, saprotu, ka vairākums vēlas paturēt lūgumu rakstu atvērtu, nosūtīsim vēstuli Spānijas ministrijai attiecīgi un iz, tur iekļausim visus šos argumentus un bažas, ko paužam attiecībā uz šo situāciju šai sanāksmē, ņemot vērā smago satiksmes noslogojumu uz šīs autostrādes. Tad nosūtīsim arī vēstuli transporta komitejai, pieprasot atzinumu Nu, lūk, tas ir viss, ko varam šobrīd darīt lietas labā, vai ne? Bet man liekas, tas ir liels solis uz priekšu, lieliski. Tātad gan skatām šo jautājumu tālāk šai parlamentā, gan arī vēršam Spānijas puses uzmanību uz šīm problēmām, ja? Tā rīkojamies, nu, lieliski. Nu, tad tādā gadījumā devītais darba kārtības punkts, un šķiet, ka Krausas kungs, kas ir Eh, Krauses kundze, kas ir lūgumraksts iesniedzēja, nav ieradusies vēl pagaidām. Varbūt tad pāriem vispirms pie desmitā darba kārtības jautājuma līdz brīdim, kamēr viņi ieradīsies. Izskatīsim šo, pēc tam atgriezīsimies pie devītā jautājuma. Tātad, šeit runājam par Bulgārijas skolu mm, ār, ārzemēs asociāciju. 1707 paraksti savākti par priekšlikumu uh, piedāvāt skolas noslēguma eksāmenus visās ES oficiālajās valodās. Lūgumraksta iesniedzēja ir Konakčevas kundze, priekšādā tā atvainojas, ja nepareizi izrunā um, kundzes uzvārdu, bet jums tagad došu vārdu kā lūgumraksta iesniedzēja uz piecām minūtēm. Lūdzu. Благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ungārijas skolu ārvalstīs apvienība ir ļoti pateicīga par eh, ielūgumu ierasties. Mūsu lūgumraksts ir saistīts ar eh, izglītību, līdz ar to mēs jau varam nojaust, eh, kāda būs jūsu atbilde, un mēs jau esam rūpīgi iepazinušies ar Eiropas komisijas atbildi. Taču es tomēr mēģināšu jūs pārsteigt. Es eh, sākšu ar to, ko mēs nelūdzam ar šo lūgumu rakstu. Mēs nelūdzam izglītības sistēmas harmonizēšanu vai uh, izglītības politikas vai valodniecības eh, politikas harmonizēšanu un pat ne nacionālo eksāmenu sistēmas harmonizēšanu. Mēs zinām, ka to aizliedz eh, LESD. Mēs vienkārši lūdzam koordinēšanu un papildu pasākumu, kas ir paredzēts 165. pantā LESD. Tāpēc, ka mēs praksē saskaramies ar regulāru problēmu, kas skar tūkstošiem ģimeņu un viņu bērnu, kas runā 19 no 24 oficiālajām valodām. Līdz ar to tā ir problēma, kam ir Eiropas dimensija. Mēs eh, šajā gadījumā pat nerunājam tik daudz par izglītību, bet par mobilitāti mobilitāti un brīva pārvietošanās eh, kapitāliem, kas gan var būt vērtīgāks par eh, kapitālu, kas eh, ir mūsu zināšanas un mūsu bērnu nākotne, kas ir nākotnes Eiropas pilsoņi. Un valodnieciskās zināšanas ir daļa no šīm kompetencijām, no šī kapitāla. Uh, taču dažkārt paradoxālā kārtā mobilitātes rezultātā šīs kompetences uh, zaudē savu vērtību. Piemēram, uh, skolēns no Bulgārijas skolā ir iemācījies divas svešvalodas, angļu un franču valodu, aizbrauc uz Franciju un tur lieto tikai vienu no šiem svešvalodām. Bulgāru valoda zūd, vairs nekur nav vajadzīga, netiek atzīta, vērtēta. Uh, un, attiecīgi, eh, šīs zināšanas zūd. Eh, tiek rādīts vēstījums, eh, šī valoda šeit nav vajadzīga, un to šis ir signāls, ko raida daudz uh, valstu administrācijas uh, valodu sakarā. Bet vai tiešām šīs valodas nav vajadzīgas? Vai tiešām dalību valstīm nav vajadzīgi cilvēki, kas uh, zina šīs valodas, kam ir šāds kapitāls un bagāža? Uh, kas varētu veicināt uh, viņu integrēšanos uh, darba tirgu un kultūrā. Šāda veida neatzīšana kavē ģimeņa mobilitāti gadījumos, kad ir bērni skolas vecumā, jo pēc tam viņiem ir grūtības atgūt nokavēto un tikt līdz mācībām kā arī iestāties universitātēm. Dažkārt eh, gan ir gadījumi, kad eh, tiek nodrošināts atbalsts šāda veida skolāniem, organizējot eh, eksāmenus dzimtajā valodā, nevis attiecīgā svešvalodā, kā piemēram Vācijā vai Francijā. Ir arī īrijā paredzēta sistēma, kā arī, un, eh, kā piemēram, tur vidusskolas eh, eksāmeni var tikt kārtoti valodās, kas netiek mācīta šajā valstī. Ungārijā ir cits mehānisms, tur ir uh, iespēja uh, iesniegt uh, Eiropas valodu centru testu certifikātus, kas atbilst Eiropas standartam. C, eh, tātad eh, Eiropas Savienības valodu eh, sistēmas standartam un attiecīgi šos principus piemēro val, valsts izglītības sistēmā un attiecīgi šīs valodas zināšanas tiek vērtētas un atzītas. Un tātad Mēs uh, gribētu atzināt, uh, aici, aicināt atzīt uh, šīs valodas prasmes, neskatoties uz to, kādā veidā uh, tās ir iegūtas. Uh, dalībvalsts ceņā būtu lemt par to, vai tās uh, balstās uz uh, valsts eksāmeniem vai ar kādu uh, valodu testu, tad kādu starpniecību vai skolās organizētu uh, eksāmenu starpniecību. Jebkurā gadījumā šeit runa ir par administratīvu pasākumu, kas palīdzētu risināt šīs problēmas un grūtības, ar kurām saskaras ļoti daudzi mūsu skolēni. Kopā ar mums šajā zālē ir vairākas eh, franko-bulgāru ģimenes, eh, kas uh, arī ir saskārušās ar šīm problēmām, un es aicināšu par to domāt un domāt par valodu aizsardzību. Liels paldies! Un tagad komiteja ir šobrīd kļuvusi ļoti bulgāriska. Vispirms komisijas pārstāvē dosim vārdu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labrīt, dāmas un kungi! Esmu ļoti priecīga par iespēju jūs uzrunāt šorīt, un vispirms gribētu pateikties eh, lūgumraksta iesniedzējai Konakčevas kundzei par eh, ļoti labi sagatavoto, iederīgo lūgumrakstu, kas ir aktuāls Jūs atsaucāties uz komisijas uh, komentāriem, kas, manuprāt, uh, tika iesniegt šajā komitejā šī gada janvārī. Un es tikai gribētu ļoti īsi iepazīstināt jūs ar to, kas noticis uh, kopš tā laika. Īsi pēc uh, komisijas uh, atzinuma iesniegšanas uh, nāca klajā priekšlikums pamatkompetenču satvaram un, kā jau mēs norādījām, viens no galvenajiem jautājumiem šajā pārskatītajā pamatkompetenču tīklā, kas tika izstrādāts pirms aptuveni desmit gadiem, bija tas, ka cilvēku vidū valdīja sajūta, ka valodu un lasīt prasmju uh, kopumam jāpievērš lielāka uzmanība, ņemot vērā to, ka skolās bērni nevienmēr mācās savā dzimtajā valodā. Šobrīd komisija par to ļoti aktīvi domā. Tāpat mēs jau janvārī paziņojām to, ka sakojot komisijas eh, paustajam samita sanāksmē pagājušo gadu, komisijas uh, paustais balstījās uz to, ka ir nepieciešams nostiprināt Eiropas identitāti ar izglītības un kultūras starpniecību. Un paziņojumā tika pausti konkrēti priešlikumi par to, kā progresēt Eiropas izglītības uh, telpā, un citas starpā bija priekšlikums padomis uh, rekomendācijai par apusējo atzīšanu skolu diplomiem, kā arī uh, valodu mācību uzlabošanai. Līdz ar to es uh, atļaušos uzskatīt, ka šis lūgumraksts ir ļoti aktuāls, jo mēs šobrīd esam darba procesā, izstrādājot uh, šīs rekomendācijas par uzlabotu valodu mācīšanu. Par konkrētiem priekšlikumiem lūgumrakstā runājot, tie tik tiešām ir administratīva rakstura. Protams, par to ir pāragri vēl ko komentēt. Es domāju, ka jūs ļoti labi arī zināt uh, komisijas uh, kompetenču robežas uh, šajā sfērā. Taču neatklājot neko no tā, kas būs šajās rekomendācijās, varu teikt, ka valodu mācību rekomendācijas eh, pamatā ir visaptverošs skatījums uz valodu mācīšanos un mācīšanu. Mums eh, ir jāsaprot, vai pasākumi, kas tiek piedāvāti šajā lūgumrakstā, sasaucas ar šādu visaptverošu pārskatīšanu. Šobrīd paralēli notiek vairākas iniciatīvas, kuras organizē interešu grupas. Pirms pāris nedēļām komisiju aicināja piedalīties reģionu komiteju konferencē, kas bija veltīta Eiropiešiem visā pasaulē. Un par šo lūgumu raksturināju arī tajā konferencē. Tik tiešām komisija bija ārkārtīgi interesanti konstatēt eh, to, cik daudz stipru organizāciju Eiropā ir, kas atbalsta dažādo Eiropas Savienības valodu apguvi un mācīšanu ne tikai tiem bērniem, kas pārvietojas Eiropas Savienības iekšienē, bet arī globālākā mērogā. Līdz ar to jāteic, ka tik tiešām šī notikuma attīstība ir ļoti interesanta, esam ļoti atvērti visām šīm iniciatīvām, tostarp arī jūsējai, cik tālu mēs nonāksim priekšlikumu kontekstā, kas tiks iesniegts maijā, vēl ir pāragri teikt, bet es esmu pārliecināta, ka mēs eh, saglabāsim kontaktu. Lielas paldies! Šī tēma tik tiešām ir ārkārtīgi interesanta. Tā ir piesaistījusi ļoti daudz Bulgārijas deputātu un vienu ne Bulgārijas deputātu. Līdz ar to ir jāierobežo runas laiks pusotra minūte katram runātājam. 90 sekundes esam jau pie tā pieraduši no Strasbūras. Pirmkārt, uh, jau vārds Maļinava kungam. Man jau 20 sekundes zudušas. Vispirms jau vēlos sveikt lūgumraksta iesniedzēju. Pirmkārt jau par skaidro lūgumrakstu, par izpratni par to, kādas eh, ir pilnvaru, pilnvaru un kompetenču robežas. Nav tā, ka mēs neatbalstām ambiciozākas prasības, taču ļoti bieži notiek tā, ka diskusijās starp komisiju un lūgumrakstu iesniedzēju uh, vīzijas um, nesakrīt, taču šoreiz uh, vīzija sakrīt, un tas daļai ir saistīts ar to, ka lūgumraksts tika iesniegts uh, saulēcīgi. Šeit runa tik tiešām ir par Eiropas uh, mēroga lūgumrakstu, kas skar mazo valodu situāciju Eiropas Savienībā. Līdz ar to ir šī Eiropas dimensija, taču es gribētu būt ambiciozāks šajā lūgumrakstā un aicinu ne tikai saglabāt uh, lūgumrakstu atvērtu, kas pilnīgi noteikti ir nepieciešams, bet es gribētu arī komisijas uh, pārstāvjus aicināt uh, ļoti rūpīgi ieklausīties tajā, ko, kas šeit tiek pausts un tālāk nodot uh, šo vēstījumu arī dalībvalstīs un tad arī būtu iespēja nākt klajā ar ambiciozāku priekšlikumu. Es eh, gribētu arī salāgot eh, šīs sarunas ar reglamentu, lai nodrošinātu to turpinātību un iespēju uzdot eh, komisijai motisku jautājumu, par ko debatēt plānumā par, tātad par iespēju uh, apgūt valodas un iegūt eh, valodu certifikātus. Tas ir sevišķi saistīts ar izglītības jautājumu komiteju. Arī šī jautājuma referente ir ieradusies, eh, kā arī citi kolēģi, kas strādā šajā jomā Līdz ar to jāteic, ka daudzvalodība, protams, ir jautājums, eh, par kuru ir vērts runāt arī plānumā, un šajā gadījumā mēs varēsim vairāk nekā jebkad paļauties uz mūsu tūku kompetenci. Paldies, un uh, tagad uh, es uh, aicināšu vispirms tātad uh, izteikties deputātus, un pēc tam Bulgārijas uh, pārstāvim dosim vārdu. Tagad vārds nākamajam deputātam. Par vo. Iz... Nekava kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Kaničevas kundzi un arī Bulgāru skolas uh, Briselē direktori. Uh, Un, kā jau teica Malinov kungs, mēs atbalstam jā, priekšlikumu notiktu diskusiju plenārs sesijām. Esmu ēnu referents eh, rezolūcijas projektam par mazo valodu lomu digitālajā ērā. Es būšu ēnu referents. Un tad es darīšu visu, kas manos spēkos, lai um, pievērstu lielāku uzmanību šai tēmai. Tā lai Um, mazo valodu nozīme varētu tikt veicināta. Kultūra, Eiropas pilsoņu kultūras identitāte, neatkarīgi no tā, vai viņi ir dzimuši Bulgārijā vai apvienotie karalistē, um, vienalga ir jāsaprot, ka valodas aspekts ir uh, ārkārtīgi svarīgs. Un kā jau teica arī Koničēvas kundze, tad m, daudzvalodība ir uh, viens no mūsu, viena no mūsu priekšrocībām. Uh, Mēs nevaram piekļūt šim secinājumam, ka angļu valoda ir dominējošā valoda. Mēs arī nevaram veidot savu budžetu, balstoties uz šo pieņēmumu. Vēl joprojām ir daudz cilvēku Eiropā, kam ir problēmas ar angļu valodu. Bulgārijā mazāk kā 20% cilvēku runā angļu valodā. Un tādēļ daudz valodīga prakse, kā lai mēs atbalstam tādu savienību, ja šī savienība nerunā angļu uh, pilsoņu valodā. Tā, esam jau iekavējuši nedaudz savu laika grafiku. Radarkungs, Radarkungs pusotra minūte. Paldies uh, priekšstādātā, dargie kolēģi. Līdzīgi kā mani kolēģis, uzskatu, ka lūgumraksts, ko ir iesniegusi Bulgārijas, skol, Bulgārijas skolas ārvalstīs. Šī, šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts. Daudzas dalību valstis neparedz iespēju tad, tad piedāvāt skolas noslēguma eksāmenes kārtot citās valodās. Un netiek piedāvāti um, netiek piedāvāts uh, saņemt certifikātu no citām valodas skolām, kā piemēram tikai angļu, vācu, franču, itāļu valodā. Uh, Uh, manuprāt, iezīmēs diskrimināciju. Ja, ja mēs uh, to mainīsim, es domāju, ka mēs uh, popularizēsim citas Eiropas Savienības valodas, un mēs arī nojauksim barjeras, kas um, saistīts ar brīvu pārvietošanos. Es ceru, ka komisija ņems vērā šo iniciatīvu, un es atbalstu arī Malīnova kunga lūgumu. Paldies, Perinski kungs! Paldies priekšsēdētāji. Gribētu atbalstīt uh, Malinova kunga priekšlikumus, divus priekšlikumus. Uh, viņš arī ierosināja uzrakstīt vēstuli attiecīgajiem ministriem. Pirmkārt, ņemot vērā to, ko teica komisija par jauno visaptverošo pieju, ko komisija ir gatava um, pielietot, šādu jautājumu risināšanā. Un komisija arī pieminēja Gēteburgas secinājumus un sociālo tiesību pilāru. Es gribētu atgādināt galveno principu Bulgārijā. Tad bulgāru valodā. Viens no pirmajiem pilāriem šajā sociālajā, pirmā svarīgākā lieta šajā sociālajā pilārā ir uh, par to, ka visiem ir pie, tiesības piekļūt piekļūt uh, labas kvalitātes izglītībai, mūža izglītībai, kas sniedz iespēju šai personai iegūt prasmes, kas uh, viņam ļautu piedalīties sabiedrības dzīvē un arī darba tirgu efektīvā veidā. Paldies, Ādanova kungs! Un varu pateikt, ka mēs uh, visi zinām, ka jūs domājat ļoti līdzīgi, jums jau neatkārto, nav jāatkārto tas, ko teikuši jau kolēģi. Lūdzu, visi, ka tos īsi un ātri, visi zina, ka jūs atbalstat. Uh, mēs tikai gribam piedāvāt papildu argumentus priekšsēdētājiem. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Priekšsēdētāji, kolēģi. Jā, varbūt mēs atkārtojam viens otru teikto, bet esam šeit, lai paustu savu atbalstu lūgumrakstam, ko iesniegusi Kamēlija Konakčieva. Diemžēl tā saucamās mazās um, Eiropas valodas vēl joprojām tiek diskriminētas, jo tās nav iekļautas uh, citu valstu uh, nacionālajās skolas sistēmās. Um, aizvien vairāk ģimenes ar bērniem izmanto savas brīvas pārvietošanās tiesības, viņi pārvācas uz citu dalībvalsti, un ir ļoti svarīgi, lai viņu bērniem būtu iespēja saglabāt saikni ar savu dzimto valodu. Manuprāt, šī būtu ļoti laba institīva, ja šīs zināšanas un kompetences tiktu atzītas. Uh, Pas, pašreizējie um, testēšanas centri, manuprāt, jau ir solis labā, labs solis pareizā virzienā. Mēs virzamies pretim tolerantākai Eiropai. Mēs noteikti atbalstam lūgumu rakstu un mēs gribam uh, sūtīt skaidru vēstījumu gan komisijai, gan padomē. Ir jānovērš šī diskriminācija pret, cilvē, pret bērniem, kas runā mazākās Eiropas valodās. Paldies! Uh, nākamais runātājs kurum Vaševa kungs. Paldies, priekšsēdētājs var piedāvāt vēl papildu argumentus. Un svarīgākais būtu šāds. Neatkarīga no tā, cik daudzās valodās cilvēks runā, viņu dzimtās valodas zināšanas ir ārkārtīgi svarīgas. Gribētu pieminēt kādu Eiropas galvaspilsētu, kurā ir bulgāru skola, ir 50 bērni pirmajā klasē, Bet tie, kas pabeidz izglītību 12. klasē, tad ir palikuši tikai 5, jo viņiem vairs nav nekādu uh, stimulu turpināt izglītību dzimtajā valodā, jo mācību process uh, piespiež viņus koncentrēties uz citām valodām. Tas nav tikai Bulgārijas jautājums, tas ir visas Eiropas jautājums. Esam mēģinājuši to risināt divpusēji, runājot ar dažādām dalībvalstīm, bet tas ir ļoti nogurdinoši. Manuprāt, vislabākais risinājums būtu to atrisināt vienā piegājienā visām Eiropas valodām, visās dalībvalstīs. Mēs ļoti nepacietību gaidīsim komisijas priekšlikumu maijā. Uh, Komisija noteikti jau zina par šo lūgumu rakstu, bet vēl kāda lieta, ko mēs varam darīt, ir ierosināt plenāras sesijas debati par tēmu, lai parādītu vēl lielāku atbalstu šim priekšlikumam. Es domāju, šis ir priekšlikums, ko vajadzētu atbalstīt visām dalībvalstīm. Visi jau grib, lai viņu bērni runātu savā dzimtajā valodā neatkarīgi no tā, cik daudzas citas valodas viņi varētu zināt. Paldies, Sfēra kungs! Paldies, priekšsādātāji! Man sauc Milans Svērs, esmu no Slovenijas. Tā ir val Slovēņu valodā runā tikai divi miljoni cilvēki. Manuprāt, tā ir viskaistākā valoda pasaulē. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju piedalīties jūsu sanāksmē. Bet Mani kolēģi ir ierosinājuši saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Kā kultūras un izglītības jautājumu komitejas loceklis es atbalstu šo ideju, ka tiktu iesniegti mutiski jautājumi komisijai un padomē par valodu apmācību Eiropā. Tas ir īpaši aktuāli tiem cilvēkiem, kuru dzimtā valoda ir viena no mazākām Eiropas valodām, viņi dažkārt nonāk sarežģītā situācijā. Tieši tādēļ es atbalstu uh, to, ka tiktu paredzēta diskusija plenāras sesijā. Tas parādītu, ka Eiropas Savienība balstās uz kultūras un valodu daudzveidību. Paldies par uzmanību. Paldies! Šaidravs kundze. Merci pour l'initiative à nos collègues bulgariennes. Je... Paldies mūsu Bulgārijas kolēģei. Esmu no Čehijas. Un līdz ar to ļoti labi saprotu jūsu raizes. Un arī es gribētu, lai Eiropas komisija Eiropas līmenī paustu atbalstu izglītībai arī attiecīgo diplomu izsniegšanai valodās, kas ir dalību valstu oficiāla valodas, oficiālas valodas, bet kas ir mazāku dalību valstu valodas. Un eh, priecājos, ka Eiropas komisija ir paudusi interesi un apņemību darīt kaut ko lietas labā, lai palīdzētu dalību valstīm. Es atbalstu arī mutiskā jautājuma uzdošanu, jo nacionālās dalību valstu valodas taču ir Eiropas Savienības bagātība. Un mūsu uzdevums ir aizsargāt šo daudzveidību. Es domāju, ka tā ir mūsu atbildība, mūsu pienākums. Nu, protams, ka arī dalībvalstīm šeit jāuzņem sava atbildība, nenoliedzami, bet mums Eiropas līmenī arī, ja mēs varam, tad mums ir jāspēj rīkoties, lai aizsargātu šo daudzveidību. C'est moi qui vous remercie. Euh, ma... Es jums pateicos. Lelen, <coughs> Paldies, priekšsādātāji. Es neesmu bulgārieta. Bulgārijai mana palīdzība šeit nav uh, vajadzīga. Es, es nenāku no mazas valsts. Es arī nesaukšu savas valsts valodu par uh, uh, mazu valodu. Uh, tā ir plašāk runāt, bet man nepatīk šādi apzīmējumi valodai maza vai liela. Bet es noteikti atbalstu iniciatīvu. Mums ir jāsaprot, ka izglītība ir dalību valsts kompetence, bet, kad mēs runājam par valodām, tas kļūst par Eiropas jautājumu. Es domāju, ka diskusija jāvirzi tālāk, pat plenārsesijā ir jānosūta vēstījums visiem, ka nepastāv nekāda diskriminācija starp valodām, kas ir ļoti svarīgi. Un vēl kāda svarīga lieta. Uh, tas, ka mēs ie, nodrošinam daudzvalodību, un tas ir vēstījums, ko mēs atkārtojam nepārtraukti. Mums ir jāsaprot, ka ja kāds pārvācās uz citu dalību valsti pastāvīgi, viņu kultūra tiek atšķaidīta zināmā mērā. To mēs nevaram pieļaut. Tas pats var notikt arī ar valodu. Uh, ja kāds cilvēks dzīvo dalībvalstī, kur viņa dzimtā valoda netiek izmantota, viņi var pazaudēt savu dzimto valodu. To mēs nedrīkstam pieļaut. Es domāju, ka jautājums jāvirza uz priekšu un tam jāpievērš nepieciešamā uzmanība. Paldies! Sambāskī, kungs. Vienmēr grūti izrunāt jūsu vārdu. Jā, es zinu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Valoda saistās ar a, atmiņu, identitāti, vēsturi. Un cilvēks ir tas, kas viņš ir, dēļ valodas, kurā viņi saprot, kas viņi ir. Valoda nodod mums iepriekšējo paauģu kodu, tā ļauj jums saprast, kas jūs esat. Es uh, nezinu, vai varu piekrist, vai ir uh, liela valoda vai maz valoda. Ja ir valoda, kurā uzrakstīt dzējoli vai dziesmu, tā ir liela valoda, un ja valoda ir tūkstošiem gadu ilga vēsture, tā ir liela valoda. 1867. gadā uh, uzsākās diskusija. Ja tad svētais Konstantīns Tad tas bija 1067. gadā Konstantīns filozofs uzsāka diskusiju par valodu dogmām. Un uh, viņš norādīja, ka šo vēstījumu, dievu vēstījumu var nodot tikai trīs valodās. Viņš nepiekrita tam, viņš norādīja, ka šim vēstījumam ir jābūt pieejamam visās valodās. Uh, tā ir Eiropas pamat iezīme. Mēs esam Eiropa, jo mēs saglabājam uh, ungāru, somu, dāņu, visas citas valodas. Un tā kā šodien ir mana dzimšanas diena priekšsādātāja kundze, es gribētu lūgt, lai lūgumraksts paliek atvērts un lai notiktu diskusija. Priekšsādātāja ļoti labs arguments, daudz laimes jums dzimšanas dienā. Jūs vēl joprojām esat pavisam jauns, esmu pārliecināts, ka jums izdosies uh, panākt daudz sasniegumus. Paldies, ka tik emocionāli arī izteicāties par tēmu. Paldies, tagad Baškars kundze. Paldies, priekšsēdātāji. Es uzrunāšu komiteju savā dzimtajā valodā. Esmu kultūras un izglītības komitejas vicepriekšsēdētāja, un es pilnībā atbalstu jā, šo institīvu, proti, ka tiktu uzdots mutiskais jautājums plenārs sesijām. Es atbalstu to, ka notiktu diskusija. Tas ļautu pacelt uh, šo jautājumu augstākā līmenī. Un kā ēnu referente izglītības modernizācijas, modernizācijā Eiropas Savienībā, es uzskatu, ka šos jautājumus vajadzētu sasaistīt. Iespējams, to vajadzētu arī pieminēt mutiskajā jautājumā. Tad vērsīsimies pie komisijas. Izskanēja daudzi argumenti. Ungāru valodā runā 15 miljonu cilvēku pasaulē, lai gan Ungārijā pašā dzīvo 10 miljoni cilvēku, bet 5 miljoni ungāru valodas runātāji dzīvo ārpus uh, Ungārijas visā pasaulē. Mēs jau ilgi esam cīnījušies par ungāru tiesībām Rumānijā, Horvātijā, Slovākijā un Ukrainā, arī Serbijā. Esam cīnījušies par iespēju runāt savā dzimtā valodā, lai viņi netiktu asimilēti, lai viņi nezaudētu savu kultūru. Es pilnībā atbalstu institīvu. Paldies! Man ir prieks, ka kultūras vice, komitejas vicepriekšsādātāji ir šeit. Tagad Anželievas kundze no pastāvīgās pārstāvniecības Briselē. Uh, labdien, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Deputāti! Kanakčevas kundze! Vēlos paust atzinības vārdus. Uh, lūgumraksta iesniedzējai. Paldies uh, arī citiem kolēģiem no Bulgāras skolām ārvalstīs. Paldies Eiropas parlamentam, ka esat bijuši tik atvērti noskaņoti pret šo ideju. Esam saņēmuši šodien ļoti daudz atbalstu un iedrošinājumu. Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad Bulgārija ir. Uh, Uh, Eiropas Savienības padomas prezidējošo valsts, tomēr īstais laiks pievērsties šim jautājumam. Decembrī mūsu Eiropas līderi uzsvēra, cik svarīgi ir īstenot pasākumus, lai veidotu integrētu un iekļaujošu sabiedrību. Viena no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm ir strādāt pie galvenajām kompetencēm Šis ir ļoti, šī ir ļoti svarīga rekomendācija. Tā no jauna, tā ir bijusi jau pēdējos desmit gadus, bet dažkārt šķiet, ka tā nedaudz tikusi piemirsta, nav modernizēta. Bet tagad laimīgā kārtā mēs jau tuvojamies finiša līnijai. Daudzas dalībvalstis ir ļoti smagi pie tā strādājušas. Mēs gribētu, lai būtu uh, monitorings un lai būtu lielāka interese par galvenajām kompetencēm izglītības sistēmās. Un viena no šīm galvenajām kompetencēm uh, ir saistīta arī par, ar saistīta ar dzimtās valodas un svešu valodu apgūšanu. Es uh, neatkārtošu jau izskanējušos argumentus, bet esmu pārliecināta, ka sadarbojoties mums izdosies panākt vairāk. Konakčievas kundze aicina izveidot tādu mehānismu, saskaņā ar kuru visas dalību valstis varētu piedāvāt iespēju skolas noslēguma eksāmenus kārtot visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Man ir liels prieks šodien dzirdēt, ka uh, Maļinova kungs arī pievērsās šim aicinājumam ļoti ambiciozā veidā. Es gribētu, lai parlaments un padome kopā varētu aicināt mums izveidot pilnu izglītības potenciālu, lai veidotu iekļaujošu sabiedrību, lai visiem cilvēkiem būtu piederības sajūta. Ir jāpiedāvā stimuli vietējām pašvaldībām, lai viņas varētu eh, labāk sniegt informāciju saviem iedzīvotājiem par Eiropas Savienību kopumā, par visām piedāvātām iespējām. Es jau esmu gandrīz pabeigusi, bet uh, mums ir jāsaprot, ka tas ļaus uh, palielināt konkurēt spēju Eiropas Savienībā. Bulgāru valodā runā vairāk kā 300 miljonu cilvēku pasaulē, saka runātāji. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai varbūt tad arī veicinātu Eiropas Savienības konkurētspēju. Mēs atbalstam šo institīvu, Bulgārijas prezidentūra ir gatava turpināt sadarboties. Paldies! Nu, tagad teikšu kaut ko, ko neesmu teikusi nekad. Blagodarja, acīm redzot, bulgāru valodā. Paldies, liels paldies, ka ieradāties šeit šodien uz komiteju. Tiešām ļoti interesants debats. Man tikai būtu gribējies, ka mums būtu tam uzliet vairāk laika, bet, nu, diemžēl tāda nebija. Bet paldies arī lūgumrakstiesniedzēji, ka viņi ir ieradusies. No komitejas puses mēs pieprasīsim atzinumu no kultu komitejas šeit parlamentā. Nesam, esam to pieprasījuši, neesam saņēmuši vēl. Tāpēc domāju, ka esam lūgumrakstu atvērtu. Un, ja kolēģi vēlas, Te es nonāku pie tā, kā man gribētos turpināt šo darbu, ir ja tas, ka mēs atkal sazinamies ar kultūras komiteju, norādām uz to, ko dzirdējām šais debatēs. Un arī, protams, dzirdējām to, ka mums vajadzīgs rīkoties tālāk. Šis jautājums jāvirs tālāk, tieši tā kā daudz norādīja nu tad varbūt to varam darīt ar mutiskā jautājuma palīdzību kopā ar likumdošanas komiteju šai jomā, kas ir kultūras komiteja. Tas būtu, manuprāt, lielisks um, veids, kā virzīties uz priekšu, kā radīt, nu, kā paplašināt informāciju par šo jautājumu. Tātad, kolēģi, vai jūs man atbalstāt šādā rīcībā, ka mēs no sekretarietā puses sazināmies ar kultu komiteju un lemjam kaut ko darīt kopīgiem spēkiem, ja? Un mums taču tiešām ir tā paveicies, ka vicepriekšādātājs no kultu komitejas ir šeit klāt. Tas arī mm, palīdzētu mums kopumā. Jūs tad uzreiz tiešā veidā varat savā komitejā par to runāt. Mums būs vajadzīga jūsu palīdzība. Un tad mēs kopā ar kultu komiteju tiešām varam velt šo akmeni uz priekšu. Mēs tāpat vēlamies vērsties arī pie komisijas un teikt paldies par viņu visaptverošo atskaiti. Tāpat arī mudinām jūs ņemt vērā to, kas ticis teikt šeit šodien tajā brīdī, kad jūs 18. gadā um, atjaun, tā teikt, pārstrādāsiet šīs rekomendācijas par galvenajām kompetencēm un mūža izglītību. Nu tad, lūk, cerams, ka jūs iedvesmojāties no šīs viedokļu apmaiņas un jūtat sevi gaišu un entuziasmu un vēlmi strādāt tālāk. Lūgumrakstiesniedzējai paldies, ka ieradāties. Paldies, ka padalījāties ar informāciju dzimtā valoda, un tas man jāuzsver atkal un atkal, ir tā valoda, kurā paužam sapņus, jūtas. Tā ir tā valoda, kas pat runā klusējot. Un tas jāpaturprātā. Bez dzimtās valodas eh, mēs nespēsim atbilstīgi funkcionēt ne profesionālajā, ne privātajā dzīvē, uh, un tāpēc ir jāuzsver to, cik svarīgs ir visas ES valodas. Mēs tiešām esam vienoti daudzveidībā, un valoda ir šīs daudzveidības būtīgs, būtiska sastāvdaļa. Paldies par šīm debatēm, paldies visiem Bulgārijas kolēģiem, un jūsu klusēšanu uzskatu par piekrišanu, ja tad tā arī virzāmies uz priekšu. Un Zambatskī kungam vēlos teikt, lūko, lai jums tiešām pavisam jauka šī diena, ņemot vērā, ka tā ir jūsu dzimšanas diena. So, thank you very much. Uh... Mīcija kundze, liels paldies. Tie, kas vēlas doties prom, lūdzu dodieties prom klusītēm, jo mums joprojām jāturpina strādāt pie darba kārtības. Paldies. Un tātad, kā jūs zināt, devīto jautājumu mēs vēl nepaspējam izskatīt, tāpēc, ka lūgumraksta iesniedzējs nebija ieradies, bet, kā es saprotu, tad tagad Anita Klausa ir klāt. Ir arī komisijas pārstāvi, vai Anita Klausa ir klāt, lūgumraksta iesniedzēja? Nē? Jā. Jā, lieliski. Nu, tad tādā gadījumā uzklausīsim, skatīsim devīto darbu kārtības punktu, tas ir lūgumraksts 0954. Mm, te ir trīs paraksti par ceļu satiksmes drošības noteikumu iespējumu neievērošanu Vācijā. Klausas kundze, jums vārds uz piecām minūtēm. Paldies! Te runājam par devīto pantu, trešo punktu. Um, attiecīgajā regulā, kurā tiek minēts vārds darba laiks. Mm, darba laiks attiecībā uz šoferiem un atpūtas laiks. Un šie attiecīgie laiki jāievada, e, tā, jāatspoguļo tahogrāfos. Uzklausīšanā tāpat laikā tika konstatēts, ka ir novērotas neatbilstības. Ir saņemts nolēmums no Eiropas kopienu tiesas. kurā runāts par to, ka darba, par darba laika gadījumiem, kad tas sākas, piemēram, mītnes, darba laika sākas mītnes vietā. Tātad runa par regulu numur 561. Un tad ir tā, ka vispirms šie šoferi dodas ceļā no savas mītnes vietas vairākas stundas un pēc tam sāk savu darba mājiņu uz autostrādēm. Un tas tiešām nav saprātīgi. Ārkārtīgi svarīgi, lai braukšanas laiks pie stūras un darba laiks tiek tiktu kā prasības ievērot un attiecīgi arī uz, lai šie laiki tiktu attiecīgi uzskaitīti rādītājos, tā ka vis, m, policija pie vajadzības var pārbaudīt, vai attiecīgās normas tiek ievērotas. Ir jāzina, vai šis cilvēks vispār ir spējīgs vēl ievērot ceļu satiksmes noteikumus, vai viņš nav pārgurs, vai viņš drīkst šo transporta līdzekļu uz ceļa faktiski vadīt. Mans kolēģis vēlētos šeit vēl pāris papildus eh, komentārus izteikt par šo pašu tēmu. Jā, vēlējos teikt, lūko, smago automašīnu stāvvietas arī pagaidām vēl neatbilst tām normām, kas paredzētas. Ehm, Nereti šobrīd ir tā, ka automašīnu uh, firmas vairs neatrodas vienā konkrētā dalībvalstī, respektīvi tur, kur ir arī šīs pašas smagās automašīnas un to novietnes. Šobrīd smagās automašīnas tiek liek, tik liktas dažādā veida stāvvietās, eh, smagu automašīnu šoferiem, kā jau teicu, vispirms no savām mājām jānonāk līdz smagajai automašīna, automašīnai un tad jāuzsāk sava darba maiņa. Attiecīgajā pantā šai 561. regulā tiek teikts, tiek dekorēta tāda lieta kā cita veida darbs, bet tas jau var būt jebkas. Nu, tiem vajadzētu būt, tai vajadzētu būt gatavībai strādāt, nu, tāds kā dežūrlaiks un tā tālāk, bet Un Vācijā smago automašīnu cilvēki izmanto to kā tādu opt-out laiku, un tas netiek ņemts vērā kopējā darba laikā. Tas nav atbilstīgi, tas ir bīstami. Gal galā tad jābūt šeit tikai darba laikam kā terminoloģijai un atpūtas laukam, un šeit šis cits darbs, kas tiek veikts, tad attiecīgi arī ir jāskaļo. Tas nevar būt kā tāds trešais variants vēl. Un šī kļūme ir jālabo. Thank you very much. Lies paldies! Saka priekšādātāji, vai varētu lūgt tagad komisiju izteikt komentārus par dzirdēto? Lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Vēlos padalīties ar komisijas novērojumiem. Priecāmies šeit redzēt lūgumrakstiesniedzējus. Pirmām kārtām vēlējos paskaidrot, ka pašreizējos tiesību aktos attiecībā uz braukšanas un atpūtas laikiem 561. regulā jau ir iekļauta prasība, ka šoferim ir jā, jāreģistrē visa veida darbs. Arī tas, kas nav saistīts ar braukšanu pie stūras, vienalga, vai tas ir pie kāda cita darba, devēja, vai tas ir transporta vai citā sektorā, tātad tas ir šis cits darbs, un to šāda prasība regulā jau ir iekļauta. Ir te arī devītais pants, otrais un trešais apakšpunkts šajā regulā, kur tiek teikts, ka šoferim ir jāreģistrē arī tas laiks, ko viņš pavada ceļā uz to vietu, kur tas sēž automašīnai pie stūras, e, kā profesionāls šoferis. Attiecīgi, e, te tiek definēta arī kravas automašīnas masa un tam līdzīgi. Tāpat arī laiks, ko viņš pavada no šīs vietas at, at, dodoties prom. Tas manuāli, kā laiks jāievada tahogrāfā, tajā brīdī, kad viņš uzsāk savu 3,5 tonu pārsniedzošā transporta līdzekļa vadīšanu. Protams, ka te ir arī vēl dažāds atšķirīgs nianses. Nezinu, vai jūs vēlaties, lai es tagad iezināšos tehniskajās detaļās, kā to visu tie, reģistrēt. Ja šoferis, piemēram, brauc smagajā automašīnā, apmēram 3,5 tonu smagā transporta līdzekļē, jau uz šo darba vietu, kur sāksies viņa darbs, tad tas tiek jau skaitīts par braukšanas laiku. Ja tas ir cits transporta līdzeklis, tad nav neiekļauts šai specifikācijā, tad šis laiks tiek reģistrēts kā cits darbs. Ja viņš dodas ceļā ar vilcienu vai nesēž pie stūras, nebrauc atrodas tātad pats un viņam nav rīcība, bet viņam nav piekļūst, piemēram, guļamvietai, tad šis laiks tiek reģistrēts vai nu kā cits laiks, jeb kā pieejamības, jeb dežūras laiks tehniski. Ir arī vēl direktīva 2015. gadā, kas regulā, ko, regulē kopējo mobilo darba ņēmēju darba laiku. Tātad tikai braukšanas un atpūtas laika direktīva, bet arī vēl darba laika direktīva, kas jāskat šai kontekstā. Un darba laiks šai gadījumā tiek aprēķināts tā, ka tiek ņemts vērā gan braukšanas laiks pie stūras, gan arī šis pieejamības laiks, jeb dežūras laiks. Un šajā darba laika direktīvā arī tiek teikts, ka šofers nedrīkst strādāt vidēji vairāk par 48 stundām nedēļā. To var pagarināt līdz, paplaš, pagarināt līdz 60 stundām, bet tikai tajos gadījumos, ja tas ir 4 mēne, 4, nepārsniedz 4 mēnešu vidējo kopumā. Ir ierobežojumi, kas ierobežo šo braukšanas laiku un ierobežo arī darba laiku. Var turklāt vēl pieminēt, ka šobrīd pārskatām 561. regulu Tā ir daļa no mobilitātes pakotnes, ko komisija grasās pieņemt, eh, ko tā pieņēma maijā pagājušajā gadā, un šobrīd par to tiek eh, vestas sarunas padomē un parlamentā, tātad par šo pārskatāmo versiju. Un ar šo jauno pārskatīto versiju cenšamies uzlabot dalību valstu atbilstību un saskaņotību ar darba laika direktīvu. Protams, ka ir arī šīs vēstures kasiešu kompānijas, kā jau te tika teikts, kas arī saistīts ar konkurences noteikumiem. Uh, gribu vēl pieminēt, ka komisija ik pa pāris gadiem saņem datus no dalību valstīm par to, kā tiek pārbaudīta 561. regulas īsteno, īstenošana. Un Vācijā, jāsaka, šīs prasības lielā mērā tiek ievērot. Šķiet, ka inspekcija tur ir visvairāk, vairāk nekā visās citās ES dalību valstīs. Esam turklāt saņēmuši arī kvalitatīvus datus no dalību valstīm attiecībā uz darba laika direktīvas ievērošanu. Uh, minēju jau, ka esam izstrādājuši šos priekšlikumus un vēlamies ar to palīdzību panākt arī kvantitatīvus datu, datus. Vēlamies tos saņemt no dalībvalstīm, tātad atbilst, atbilstībā darba laika direktīvai šai gadījumā. Tāpēc mēs uzskatām, ka šīs bažas par ko runāja lūgumrakstu ies, iesniedzējs, jau faktiski tiek risinātas. Vai nu tās jau ir atrisinātas, vai tiks risinātas ar šo pārskatīto tiesību aktu versiju. Uh, kas šobrīd tiek apspriesta, kā, mēs, zin, kā jau teicu. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Un tagad es pateicos kolēģiem par palīdzību. Man nācās uz brīdi jūs pamest, un tagad dod vārdu Pīteram. Jā, jā. Paldies! Valēns kungs strādāja pie šīs lūguma raksta, bet, nu, diemžēl nevarēja darb, mm, laiku maiņas dēļ šeit ierasties. Paldies lūguma rakstu iesniedzējiem, un, ja pareizi saprotu, tad šajā gadījumā esam identificējuši plaisu regulējumā. Um, labi, ka te eksperti no transporta jomas. Īsumā, smagajās automašīnās smago automašīnu jomas gadījumā darbojas viss šis regulējums. Jā, tur ir darba laiks, cits darbs un tā tālāk. Bet varbūt mums eh, atšķirībā no komisijas Vajadzētu atteikties mazliet no šīs romantiskās ainas, nu, kur, nezinu, iekāpju transporta, kur iekāpšu šoferis savā mašīnā, aizbrauc desmit minūtēs līdz smagai automašīnai un tad visu dienu strādā Bet, nu, te tomēr trūkst regulējums. Šķiet, ka pastāv problēma ar juridisko skaidrību šai gadījumā. Nu, vismaz tad, kad es sazinājos ar smago automašīnu šoferiem, viņi vienmēr saka, ka nē, nē, viņi ir gatavi strādāt, viņi nav noguruši, nē, nē, viss ir kārtībā. Es saprotu, ka komisija ir arī īstenojusi savu uzdevumu, pildīs savu uzdevumu, pēt pārtot šo situāciju. Es domāju, ka situācija ir ļoti īpatnē. Domāju, ka šis lūgumraksts ir jāatstāja atvērts, jānodod attiecīgi atbildīgajai komitejai un, nu, jā, jālūdz tad attiecīgi pa, uz praksi pamatoties izstrādāt rekomendācijas. Jo nevar būt tā, ka atkal kaut kādu vārdu, nepreizu vārdu izvēles dēļ kaut kas nefunkcionē. Tātad, lūk, lūgumu rakstu atvērt atklātu, dod, nodot to tālāk transporta komitejai, lūgt atzinumu no tās. Tā, lai šāda lūguma raksta tematika tiktu atspoguļot un ietvert arī jaunajā pārskatāmajā tiesību akta versijā. Paldies, Pīter, nākamā runātāja Proisas kundze. Kā transporta komitejas dalībniece varu piekrist tam, ka vakar notika pirmā uzklausīšana un ēnu referente tieši par šo konkrēto punktu tur arī runāja. Tad, tad es domāju, ka te ejam pareizajā virzienā, un, protams, ka lieko aiz aus arī lūguma rakstu iesniedzēju paustās bažas, arī esmu koordinātori par šo jautājumu, un tāpēc varu varēšu atsaukties uz šo konkrēto lūguma rakstu savā darbā un attiecīgi raudzīties uz to, lai arī ties likumdošanas jomā visas šīs uh, raizes tiktu ņemtas vērā. And, uh, now... Lielas paldies! Tagad ar lielu prieku aicinu izteikties atkal logumrakstiesniedzēju Krausas kundzi. Ähm, ich werde antworten. Es atbildēšu. Es jau no paša sākuma teicu, ka a, automašīnas atrašanās vieta un uzņēmuma atse, atrašanās vietas nevienmēr a, a, atbilst. Tātad uzņēmuma atrašanās vieta un automašīnas atrašanās vieta var būt pavisam atšķirīgas. Tās var būt 15 līdz pat 1000 km tālu viena no otras iepriekš bija tā, ka uh, uzņēmuma atrašanās vieta bija uh, 15-20 km attālumā no autovadītāja mājas vietas, un tad uh, šie attālumi bija ļoti nelieli. Bet uh, tagad uh, situācija ļoti ļā, mainījusies. Uh, un tātad šī šis laiks, kas tiek pavadīts no mājas vietas līdz automašīnai, ka tas ir jātraktē kā darba laiks. Tas ir jāieskaita cilvēka darba laikā, un šis vārds 9. panta 3. punktā. Cits darbs, kā tas ir noformulēts, to vajag mainīt, to vajag aizstāt ar darba laiku, un es domāju, tad situācija tiks atrisināta. Thank you very much. Lies paldies, lies paldies jums abiem par ierašanos. Tagad laiks noslēgt sarunas par šo jautājumu. Kā jau teicām, šis lūgumraksts jāpatur atvērts, un es domāju, ka būtu ļoti laba doma nosūtīt šo lūgumrakstu arī uz transporta komiteju, lai tā sniegtu par to atzinumu. Liels paldies jums visiem par līdzdalību, veiksmīgu un drošu māju ceļu, un ceru, ka jūsu Briseles apmeklējums ir bijis eh, auglīgs. Tagad atgriezīsimies pie 11. darba kārtības. Uh, jautājuma. Lūguma raksta numur 0907-2009. Lūguma rakstiesniedz ir ieradušies, eh, ka labdēļ Jānam vārdā iesniegts lūguma raksts. Eh, un eh, tas ir par stāvokļa pasliktināšanos Duņāna Nacionālajā parkā. Un došu jums vārdu un aicināšu runāt uh, iespējami īsi. Jums atlikušas tikai 20 minūtes. Sveicināti! Jau piecus gadus um, kopš 2013. Uh, gada jūnija stādēm pie šī jautājuma esam to iesnieguši lūgumrakstu komitejā to laiku, un paldies komisijai par to, ka tā ir saglabājusi šo lūguma rakstu atvērtu. Runa ir par problēmu, kas radusies uh, dabas gāzes uzņēmumu dēļ. Un mēs uzdod, un mēs uh, uzdodam jautājumu, kas ir aktuāls uh, ļoti daudziem iedzīvotājiem. Uh, Vai tiešām šis dabas parks ir īstā vieta, kur uzglabāt uh, vairāk nekā 60 miljonus kubikmetru dabas gāzes? Jautājumi ir daudz un ietekme uz uh, um, gruntsūdeņiem, kā arī seisismie riski ir pārāk augsti. Ir uh, risks pasliktināt uh, ūdens kvalitāti un kvantitāti. Ietekme uz vidi ir nenoliedzama. Uh, Un mērķis ir aizsargāt šo mitrāju, kas ir simbols uh, pasaules cīņai par bioloģisko daudzveidību. Par šo jautājumu jau ļoti daudz ir runāts uh, komisijā, iesaistot uh, Spānijas, Andalūzijas mediātoru, kā arī lūgumrakstu komiteju, Spānijas ģeoloģisko un ogļu raktuvju institūtu, ņemot vērā reģiona ģeodēzisko kompleksitāti. Šeit runa ir par ļoti sarežģītu situāciju. Nav precīzu rezultātu un uh, izvērtējuma par riskiem, kā arī seismisko zemestrīču risku un ietekmes grunzūteņiem. Ir arī vides uh, ietekmes izvērtējums, kas uh, neņem vērā kopējo ietekmi, kāda varētu rasties šai gāzes uzglabāšanai, ņemot vērā to, ka uh, Eh, seismi, seismiskie riski šajā reģionā ir vidēji augsti. Ņemot vērā projektu saskaldītību, nav vērā ņemts, eh, ņemta visaptvarošā ietekme. Mums ir jādomā par to, kāds eh, risks šeit varētu rasties, neaizmirstot to, nevis vienkārši domāt par šiem projektiem. Sabiedrībai palika neatklāts uh, fakts, ka viens uh, no šiem uh, gāzes, uh, vien no šiem gāzes krātuviem sastāda ļoti augstu risku uh, apkārtējai vidē un iedzīvotājiem. Uh, ir 191. pants uh, LESD, kā arī otrais pants Spānijas likumos par uh, ietekmes uz vidi novērtēšanu, kā arī uh, Eh, Spānijas eh, vīdes mantojuma bioloģiskas daudzveidības eh, likumdošanas kontekstā ir normas, kas liek būt piesardzīgiem. Ir jāņem vērā tas, ka pietrūkst zinātnisko datu un pārliecības par to, ka situācija būs kontrolējama un ka netiks degradēta vide Donjanām ir jāņem vērā spēkā esošā likumdošana un nedrīkst slēpt šos acīm redzamos riskus. Mēs eh, lūdzam, pirmkārt, lūgt, pieprasīt Spānijas eh, valdībai nekavējoties pārtraukt eh, šo gāzes krātuves būvniecību, otrkārt izvērtēs, izvērtēt kopumā šos projektus, kas tika sadalīti vairākās daļās, lai krāpnieciskā veidā uh, izvairītos no pienācīgās uzmē, uzmanības pieņa, pievēršanas šim uh, projektam. Tātad ir nepieciešama Eiropas parlamenta izmeklēšanas misija, lai uz vietas izvērtētu visus riskus, kas ir saistīti ar šo projektu. Jāņem vērā arī reģionālo un pašvaldību administrāciju viedokļi, uh, Eh, pilsoniskās sabiedrības eh, iesaiste un viedoklis. Jums ir vēsturiska atbildība. Ir jāglāb šis vēsturiski svarīgais eh, vides reģions un ir svarīgi nepieļaut šo dabas gāzes krātuvi, kas varētu būt nāvējoša Doņēnai. Nedrīkst uh, Eh, ignorēt to, ka te runa ir par spekulatīvām, egoistiskām interesēm, kas kaitē turpmākajām paudzēm. Paldies! Mums ir tikai 10-15 minūtes palikušas. Došu vārdu komisijai ļoti, ļoti īsai atbildēji. Liels paldies, priekšsādātājs eh, kundze. Eh, pirmkārt, es vēlētos teikt, ka komisija ir viensprātis eh, ar lūgumrakstiesniedzējiem un citas starpā pateicamies par šie lūgumrakstiesniegšanu. Eh, esam viensprāts par to, ka ir jāsaglabā šis eh, dabas parks un tā vide Doņanā, ņemot vērā to, ka turklāt šis, šī parka elementi noteikti ir daļa no Natūra 2000. Pirmais lūgumraksts šajā blokā attiecas uz dzīvotnēm un to apdraudējumu, kāds eh, varētu rasties, izmantojot eh, pārlieku lielā mērā gruntsūdeņus, un tātad eh, tas varētu apdraudēt gan gruntsūdeņu stāvokli, gan dzīvotņu stāvokli. Līdz ar to Eiropas komisija ir identificējusi pārkāpumus um, piemērojamos uh, Eiropas Savienības tiesību aktos gan dzīvotņu, gan uh, ūdens pamatdirektīvā, un komisija joprojām analizē komplicēto apjomīgo dokumentu, kuru mums iesnieguši lūgumraksta iesniedzēji, kā arī Spānijas uh, atbildīgās iestādes. Jāņem vērā tas, ka šeit runa ir par uh, gāzes uh, krātuves uh, izveidi, tātad dabas gāzes uzglabāšana un novadīšana šajā glabātuvē, kā jau tu minēji lūguma rakstu iesniedzē, un ir pilnīgi normāli, ka ir jāveic šāda izpēte, lai pārbaudītu, vai Eiropas Savienības atbilstošie tiesību akti vīdes jomā šeit tiek ievēroti, jo nekur citur Eiropas komisijai nav kompetences iejaukties. Taču mēs izdarīsim secinājumus, kas izrietēs no šīs izmeklēšanas. Šeit runa ir par četriem dažādiem projektiem, kuri pakļauti vides izvērtējumam, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktu atbilstības izvērtējumam pārkāpuma šeit nav, jo likumdošana paredz ņemt vērā kumulatīvu efektu šiem projektiem, taču kopīgi visvērtējiem visiem četriem projektiem te tā neparedz. Komisija saņēmusi šo projektu kontekstā informāciju, kam nākusi klāt arī pozitīva atziņa, tātad pozitīvs izvērtējums par ietekmi uz vidi. Protams, lūguma raksta iesniedzēji ir pauduši kritiku par uh, kvalitāti un izvēlēto metodiku šiem vidas ietekmes novērtējumiem. Taču komisija uzskata, ka adekvātākais veids, kā ka atbildēt uz šiem bažām ir koriģēt šos vidas ietekmes novērtējumus, un šī iemesla dēļ jāizmanto direktīvā paredzētais mehānisms, kas um, ir juridisks un ar kuras starpniecību var iesaistīt uh, atbildīgās valstu tiesu iestādes. Esam saņēmuši informāciju, saskaņā ar kuru Andalūzijas um, padome ir iesniegusi prasību administratīvajā tiesā, lai pārskatītu vairākas uh, lietas uh, šajā procedūrā, kas veikta vidas ietekmes novērtējumā. Komisija nav uh, kompetenta šajā uh, procedūrā, līdz ar to tā ir uzskatījusi, ka nav nepieciešams te iejaukties šajā procesā. Lūgumrakstu iesniedzēji ir pauduši savu nostāju, komisija ir paudusi savu nostāju, un tagad došu vārdu pārējiem katram divām minūtēm maksimums. <clears throat> Buenos días, señoras y señores. Compare... Labdien! Esmu uh, ieradies šeit pēc ielūguma, ko man atsūtiet, lai pielietos sanāksmē un runātu par jautājumu par tādu tēmu, kas mums ir ļoti tuva. Tātad mēs runājam par gāzes cauruļvada um, izveidi Doņjana reģionā. Pilsoņi ir ļoti nobežījušies, arī dažādas vides organizācijas un zinātniskās organizācijas ir nopietni nobežījušās. Um, dāmas un kungi, iepazīstoties ar informāciju, kas iekļauta dosjē, ir skaidrs, ka gāzes cauruļvada izvietošana uh, Donjanā neatbilst uh, noteikumiem par dabas rezervātu Donjanā. Mums ir jāatzīst, ka ir notikusi Savienības tiesību aktu pārkāpšana. Un arī pati ir sagatavoti uh, četri izvērtējumi pirms projekta īstenošanas, lai varētu pilnībā izanalizēt iespējamās sinerģijas uh, starp uh, dzīvotnēm un sugām, kas tiktu tieši skārtas, jo īpaši ņemot vērā dzīvotņu direktīvu. ja aplūkojam šo vides ietekmes izvērtējumu, kas sagatavots projekta nolūkiem, nav atbilstoši identificēti riski, ko radītu gāzes cauruļvada izvietošana. Um, nav ņemts vērā tas, ka tas varētu novest pie zemestrīču um, izraisīšanas. Jā. Par spīti visiem labvēlīgajiem ziņojumiem. Tad kopumā izvērtējumi ir bijuši negatīvi, un es domāju, ka projekts ir nekavējoties jāaptur Spānijas valdībai tieši dēļ zemestrīču riska dēļ. Mēs piekrītam, ka projekta izvietošana nav bijusi visveiksmīgākais risinājums, Mm, lai uh, iegūtu uh, gāzi Doņanas reģionā. Ir jāņem vērā priekšsādātāja pārtrauc runātāja, ka tulkojums pieejams vēl tikai uz dažām minūtēm un ka ir ļoti garš runātāju saraksts. Paldies ombudam par viņa izklāstu. Esmu eh, izdarījis kopsavilkumu, un mēs koordinatoriem par to šorīt runājām. Tad ir pieteikusies Kobizonas kundze, Miranda, Marša Lēzī, Arguilēra Gracija, Garcia, Ištu Gais, Benito, Lopes. Katram viena minūte. Sāksim ar Soledādu. Viena minūte. Esmu ļoti pārsteigta ar Eiropas savie, komisijas atbildi. Mēs jums iesniedzām šo lūgumu rakstu, un komisija norādīja, ka nekāda pārkāpuma nav. Tagad jūs paziņojat, ka tiks uzsākt pārkāpuma procedūra. Esmu ļoti pārsteigta. Jūs faktiski a, saucat uz tiesu Andalūzijas pašu pārvaldību, tad jums ir jānosūta vēstule Spānijas valdībai norādot, ka tik pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti gāzes sauroveda būvēšanai. Eiropas komisija ir tiesības rīkoties, un ja ministrija nekā nerī, neatbildēs, tad, jums vai, tad jūs varēsiet vērsties tiesā. Eiropas komisija pagrieza muguru šim uh, Uh, lūgumrakstam jau no paša sākuma. Uh, Andalūzijai ir izdevies apturēt trīs no četriem projektiem, bet jums ir jāpiespiež ministrija apturēt visu procedūru. Paldies, Solidāda Mirandas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Šis ir ļoti pamatots lūgumraksts un kā arī iesniedzējs arī norādīja. Tas viss ir prasījis piecus gadus. Arī par Castro projektu tik runāts, ka nekāda riska nav, bet redzam, kā tas izvērsās. Ir neticami dzirdēt eh, to, ko saka komisija. Ja mums ir lūgumraksts, ko atbalsta ombuds, ko atbalsta administrācija, tas, ka jūs vēlaties vērsties tiesā, tas pilnīgi noteikti ir krietni vien tālāk ne tikai Eiropas tiesību aktu uzraudzīšana. Gribu atgādināt, ka šodienas koordinātoru sanāksmē mēs apstiprinājām vizītes organizēšanu uz Doņana un zaļā, zaļo grupa noteikti tajā piedalīsies. Paldies, Mašelēzī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī mani pārsteidz komisijas atbilde. Viņa mūs aicina vērsties tiesā. Uh, Jūs zināt, ka jūs uzsākāt pārkāpuma procedūru, un tagad jūs sakat pilsoņiem, lūgumrakstu iesniedzējiem, lai viņi vēršas tiesā. Kad mums uh, lūgumrakstu komisijā, komitejā ir apstiprināta noteikuma, ka tā to nevar darīt. Komisija jums ir jāreģē atbilstoši, jūs kriet negatīvi ietekmējat savu tēlu. Uh, krīze ir ļoti nopietna. Es domāju, ka komisija ir jāstrādā pie savas reputācijas, pie sava tēla. Mums jau ir līdzīgs gadījums, Kaspar gadījums Spānijā. Komisija, lūdzu, iejaucieties. Tam mēs runājam par Eiropas Savienības kopīgo mantojumu. Gribēju norādīt vēl divas lietas. Man ir ļoti liels prieks, ka tiks organizēta vizīte. Mums ir arī lūguma raksta iesniedzējs, kas gribētu izteikties. Arī mēs gribam piešķirt viņam vismaz vienu minūti, viņš tik ilgi pie šī jautājuma ir strādājis priekšā. Tad es labprāt visiem dotu stundu runāt iespēju, bet mums beidzas tūkošanas laiks. Aglērs Garsies kundze. Aglērs Garsies kundze. Viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem! esmu ļoti pārsteigta dzirdot komisijas teikto, tāpat kā pārējie kolēģi. Tas noteikti neizskatās labi. Es piekrītu Kapizonas kundzes teiktiem. Kā Andalūzijas humtā ir atsūtījusi vēstuli mūsu komitejai, viņi ir ļoti cīnījušies pret šo projektu, ko Spānijas valdība gribēja norādīt, ka Andalūzija ir uzaicinājusi mūs apmeklēt šo vietu. Noslēgumā. Gribu teikt, ka projekta kopīgais izvērtējums ir ārkārtīgi svarīgs. Ir skaidrs, ka šis ir ļoti slikts projekts Doņānai un, kā arī teica, solidāta un projekts ir skaidri noraidīts. Tas ir ar briesmīgām sakām Londonai. Es domāju, mums tas ir jāapstādina. Tagad Iturgais kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Lūgumraksta iesniedzējs e, runāja par to, ka valdība atbalsta noteiktu uzņēmumu. Ministrija vienmēr izvērtē sabiedrības intereses. Ministrija ir paveikusi savu darbu ir veikti arī Eiropas ietekmes izvērtējumi saskaņā ar to, kas ir noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Es domāju, ka jums nevajadzētu būt pārsteigtiem par komisijas teikto. Ir jāpaturprātā visas procedūras, ko ir veikušas Andalūzijas iestādes, un faktiski jāatzīst, ka viņas spēr soli atpakaļ. Tas noteikti um, būtu labvēlīgi citiem projektiem, bet nu, tas ir jautājums viņiem. Jūs atsaucāties uz ziņojumu no, no Spānijas uh, Raktuvju institūta. Un 17. jūlijā uh, avīzē tikai runāts par šo jautājumu tika pieminēts zinātnisko institūciju veiktie pētījumi, ir pieminēts arī tiesas. Ziņojums faktiski pateica, paldies priekšsādātāji, pārtrauc runātāji, ja pārsniedzāt savu laiku. Tagad Benito kungs. Paldies! Paldies par iespēju izteikties. Es nedomāju, ka mums ir jāsniedz vēl kaut kādi atbalstoši dati Donjānā. Ir gluži vienkārši pietiekami ar to, ka doties turieni un ieraugot paši savām acīm to, cik svarīgs ir šis reģions. Pietiekami ar to, ka tas ir UNESCO uh, pasaules mantojums. Uh, Tas ir ļoti skaists reģions, tā ir dabiskā dzīvotne daudzām putnu dzīvnieku sugām. Tas arī ļoti svarīgs reģions no ekonomiskā viedokļa. Es domāju, ka mēs ļoti riskēsim, ja nepieņemsim lēmumus un uh, neapstādināsim to, kas tiek darīts. Likumdošanā pastāv šis piesardzības princips, bet Spānijas valdība to nerespektē. Viņi grib virzīties uz priekšu. Es domāju, ka komisija rīkotos pareizi, ja viņi aicinātu Spānijas valdību atkāpties atpakaļ un izvērtēt patieso risku, kas varētu rasties Doņēnas reģionā. Paldies, un tagad Lopes Varmeho kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi, gribu uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt, paužu pilnu atbalstu lūgumrakstu iesniedzējiem. Manuprāt, viņu lūgumraksti ir ļoti pamatoti un ir pilnīgi skaidrs, kāda nostāja būtu piemērojama. Un otrkārt, gribēju reaģēt uz dažiem no komentāriem. Jā, atbalstu ir saņēmusi dabas gāzes kompānija, kas ir pret sabiedrības interesēm. Viņi ir veikuši tādus spekulatīvus pētījumus, un tā arī ir Eiropas parlamenta kopīgā nostāja. Donjana teritorija ir aizsargāta. Mēs nevaram teikt, ka viss ir bijis ļoti objektīvi. Ir skaidrs, ka um, ir aizstāvētas noteiktas, noteikti uzņēma intereses. Andalūzijas iestādes pēc sociālā sabiedrības spiediena ir uh, spēruši atbilstošus soļus. Es domāju, ka mēs nedrīkstam runāt aplinkus. Komisija ir jāpiespiež apturēt šo projektu, lai tiktu ievēroti visi vidas noteikumi. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad es gribētu dot vārdu Hamersteina Kazanovas kungam uz vienu minūti to, ka ļoti laipni piekrituši mums piešķirt papildu laiku. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu šeit Aurēlija Gonzālesa Peresa vārdā, viņš ir mēs apolārija lodzeklis. Un es gribēju nodot jums informāciju no viņiem. Mēs bijām šeit komitejā 2013. gadā no mūsu grupas, un paturot prātā arī to, kas tolaik notika Doņjanā Mēs jau uzsvērām, ka šī ir, šis ir nacionālais parks, bet ir jāsaprot, ka te ir iesaistīti trīs uzņēmumi, un viņi ir izrādījuši pilnīgu vienaldzību pret vidi, un es domāju, ka tā ir gan nacionālo, gan Andalūzijas līmeņa iestāžu absolūta nolaidība. Komisija ir jāaptur tas, kas. Uh, faktiski iznīcina nacionālo parku, visa infrastruktūra, ar gāzes cauruļvadiem un uzglabāšanu. Projekts vēl joprojām turpinās. Mūsu asociācija vienmēr ir teikusi, ka industriālā darbība, ko veids Doņenā šie trīs uzņēmumi, ka tā nav pieņemama un ka Eiropas komisija pietiek ar dokumentu, pietiek dokumentācijas, ko mēs esam sūtījuši jau no 2013. gada, un ko neviens gan nav pilnībā izvērtējis, bet tas pierāda to, ka Spānijas iestādes ir līdzvainīgas tajā, ka a, Doņenas Nacionālais parks ir padalīts par a, dagvielas un gāzes ieguves vietu. Uh, Paldies par jūsu komentāru, un man ir prieks paziņot, ka koordinātori šodien pieņēma lēmumu, ka mēs veiksim faktu noskaidrošanas vizīti uz jūsu reģionu. Tas notiks šī gada otrajā pusē. Tas ir īstajā laikā. Mēs aplūkosim dažādās vietas un noteikti sazināsimies ar jums kā lūguma rakstiesniedzējiem jūsu pašu reģionā. Jums nebūs jāceļo, šoreiz ceļosim mēs un tiksimies Spānijā. Man ir uh, prieks paziņot, ka petīcijas tiks saglabāts atvērtas. Mēs pieprasīsim tālākus paskaidrojumus no komisijas, paskaidrojums rakstveidā, lai papildinātu to, ko teicāt mutiski. Mēs labprāt saņemsim to rakstiski. Nosūtīsim arī vēstuli uh, Hunta Antalūzijai. Uh, Uh, mēs paskaid... uzrakstīsim vēstuli, paskaidrosim savas darbības un arī paudīsim savas bažas par uh, uh, um, situācijas pasliktināšanos Doņānas reģionā. Mēs arī nosūtīsim vēstuli uh, ministram Medio Ambiente. Aicināsim viņus izvērtēt seismiskos riskus šajā projektā. Tas ir labākais, ko varam šobrīd darīt. Jā. Turpināsim strādāt pie šī jautājuma, redzēsim, ko varam vēl paveikt. Vēlu jums veiksmi, vēlu veiksmīgu māju ceļu. Nākamreiz tiksimies jūsu valstī. Uh, tagad labu apetīti visiem! Tiksimies atkal 2.30. Paldies!